pakalpojumi varētu būt gan kvalitatīvi, gan pieejami visiem. Liels paldies jums par jūsu ieguldījumu. Paldies, komisār Dallī, arī par jūsu uh, vārdiem un piedalīšanos debatēs uh, par Simona kunga ziņojumu. Arī balsojums būs rītdien pulksten 12. Šodien um, sēde ir beigusies, tā atsāksies rītdien.